ņemsim vērā arī citās mūsu sarunu jomās ar Norvēģiju nākotnē. Paldies! Paldies, esmu saņēmusi vienu rezolūcijas projektu šo debašu noslēgumā un balsojums par to notiks rīt 12. Nākamā sanāksme būs eh, rīt. Eh, um, darba kārtība ir pieejama parlamentu tīmekļa vietnē un līdz ar to šī vakara sēde ir noslēgusies. Visiem jauku vakaru!